Akvaljau ziņojumu. Lūdzu. Es balsoju pār šo ziņojumu. Es to darīju bērnu drošības dēļ. Tieši tāpēc mums jāiekļauj šie pasākumi saistībā ar drošākām pasēm. Uh, Tādējādi mēs varam virzīties uz priekšu, apkarojot cilvēku tirzniecību un tirzniecību ar bērniem. Paldies! Tagad Roitovs kundzei vārds. Priekšsēdētāja kungs, pasu drošību ir jāveicina pievienojot biometrijas datus. Tas ir labi Eiropiešu drošībai bet mums ir jāpavērs arī uz uh, monētas otru pusi, uz privātuma aizsardzību. Mums ir jāievieš arī likumi uh, valstu līmenī. Runājot par Eiropolu un Frontex, jāsaka, šīs organizācijas ir vairāk jāiesaista cieša policijas sadarbības starp dalību valstīm, uh, novedīs pie lielākas drošības Eiropā. Es atzinīgi vērtēju to, ka pases izdos arī 12 gadus veciem bērniem. Un tas palīdzēs apkarot pārobežu noziedzību. Tieši tāpēc es balsoju par šo pretrunīgo ziņojumu. Paldies. Tagad vārds Vanek kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es atbalstīju Koeļo ziņojumu par drošības elementiem un biometrijas standartiem pasēs, jo domāju, ka tas ir ļoti labs pasākums cīņā pret pasu viltošanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Domāju, jāveic pasākumi, kas Schengens valstīs varētu būt nozīr, noderīgi tā e, robežas ir atvērtas un ir jābūt pienācīgai kontrolē citā veidā. Persondati, protams, ir pienācīgi jāaizsargā. Ārējā robeža vēl nav pietiekami labi aizsargāta, pat vislabākās pasas nav simtprocentīgs risinājums. Katru gadu ir simtiem cilvēku, kas iebrauc Eiropā no ārpus, dažādi nelegālie imigranti un puslegāli. Mana valsts, Bēļģija, ir saņēmusi 70 tūkstošu pieprasījumu legāli iebraukt valstī, bet uh, slepeni iebraukšo cilvēku skaits ir vēl lielāks. Paldies, Van Heka kungam. Tojanov kungs, nākamais runātājs. Благодаря, господин председателю. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju pret Koeljos ziņojumu divu iemeslu dēļ. Vispirms jau es raizējos par pilsoņu civiltiesībām. Biometriskie dati apdraud pilsoņu drošību un brīvību. Tas viss ir pret uh, cilvēku pamatiesībām un tiesībām brīvi pārvietoties. Manā valsts identifikācijas dokumentu izdošana mūsu valstī notiks jau otrais, un man, man pēdējo desmit gadu laikā trešo reizi vajadzēs mainīt dokumentus. Tas varētu izklausīties neparasti, bet lai iepirktu jaunus identifikācijas dokumentus, ir diezgan apgrūtinoši pensionāriem, kuri saņem 50 eiro pensiju. Tieši tāpēc es balsoju pret šo ziņojumu. Es uzskatu, ka šo, šos noteikumus nevajadzētu piemērot manā valstī. Paldies! Mičela kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs. Tikai gribēju norādīt, ka es balsoju pret šo ziņojumu. Uh, jo es esmu pārliecināts, ka ir arī labāks ziņojums, kurā runāt par šiem jautājumiem. Parlamentam kaut kas ir jādara saistībā ar personu informāciju. Es zinu, ka ir deputāti, kas ir bijuši šeit visu sasaukuma laiku un kuriem ir pietiekami līdzekļi. Un uh, Es uzskatu, ka ir pienācis laiks pievērst uzmanību tam, lai cilvēki nepiedalītos parlamentā, plenārsēdēs un komitejās un uh, mēs zinām, ka viņi pavada laiku arī dalību valstīs, un šeit viņi runā par demokrātiju dalību valstīs un Eiropas Savienībā. Uh, Es uzskatu, ka nevajag maksāt uh, algu deputātiem, kas neierodas uz sēdēm. Es domāju, ka mums ir dokumenti jāpadara pieejam un jānodrošina lielāka caurskatāmīga. Ir svarīgi zināt, kuri parlamentārieši piedalās parlamentu darbā un kuri nē. Paldies! Mičela kungs. Jūs runājāt par Kapāto kunga ziņojumu, bet mēs tagad apspriežam Koeljo kunga ziņojumu. Es, protams, jums vairāk nedošu vārdu. Jūs jau pateicāt to, ko gribējāt. Tagad pāriesim pie grāfa Lamdorfa ziņojumu. Raitovs kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienības preču tirgus ir fragmentārs un attiecīgi nedarbojas. Mums ir svarīgas publiskā iepirkumu procedūras. Es eh, daudz ko darīju komitejā, lai darītu galu valsts naudas izšķērdēšanai. Valsts likumi attiecīgi netiek eh, ieviesti. Uh, attiecībā uz uh, transportu iepirkumiem un citiem iepirkumiem. Ir svarīgi izmantot publisko iepirkumu aizsardzības tehnoloģijām. Paldies! Paldies! Tagad vēl ir starkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu pret šo ziņojumu, jo. Uh, Es uzskatu, ka tas rada draudus valdībai un firmām, kas ir ieguldījušas naudu aizsardzībā. Un tagad uh, viņi nesaņem atpakaļ attiecīgi ieguldījumu. Iepirkuma kontraktiem ir jābūt uh, atvērtiem Eiropas konkurencei aizsardzības um, firmām ir jāaizsargā darba vietas. Vairākas militārās aizsardzības kompānijas attiecīgi uh, rada problēmas. Es uzskatu, ka pareizā motivācija ir veicināt Eiropas integrāciju un Eiropas drošību un aizsardzības politiku. Nevajadzētu runāt par taustāmajiem ekonomiskiem labumiem. Paldies! Vārds Fatuco kungam. Grācie, distinto publiko, bonē. Paldies, godāmie klātesošie. Es runāšu īsāk nekā parasti, lai ietaupītu laiku. Es balsoju par Lamsdorfa ziņojumu. Domāju, ka tas ir solis uz priekšu, stiprinot Eiropas kopējo drošību un aizsardzību. Taču man radās jautājums, kad mums beidzot būs patiesi Eiropeiska aizsardzības sistēma, patiesa Eiropas armija, patiesa iespēja ietaupīt naudu un aizstāvēt mūsu Eiropā. Ceru, ka tas notiks jau vistuvākajā iespējamā nākotnē. Paldies! Uz to es jums nevaru atbildēt. Tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Pāriesim pie citiem skaidrojumiem. Pie Šlaiterkunga ziņojuma ska, eh, balsojuma skaidrojumiem Roitovs kundze ir prasījusi vārdu. Priekšsēdētāja kungs, es balsoju par šo ziņojumu par bīstamām vielām un preparātiem, it īpaši par dihloru, metānu, kas tiek eh, lietots vēl pietiekami daudz, bet nākotnē tas tiks, tā lietošana tiks ierobežota. Es domāju, ka tas pat netiks ir lietots nekad, jo ir drošas alternatīvas preparāti, kurus labprāt izvēlēsies gan patērētāji, gan ražotāji. Paldies, Sinotas kundze! Dažas vielas ir tik bīstams, ka tās būtu pilnībā jāaizliedz vai arī jālieto tikai ļoti ierobežotās teritorijās ar vis stingrākiem noteikumiem. DCM ir viena no šīm vielām, kas būtu pilnībā jāizņem no apgrozības. Paldies! Paldies, Sinots kundze! Tagad pāriesim pie Ildas Figuerero ziņojuma. Rotovs kundze lūgus vārdu. Godātais priekšsēdētāja kungs, es augstu vērtēju starptautisko uh, konvenciju par darbu zvejniecībā, kas izvirza jaunas darba noteikumus. Zvejnieki to bija pelnījuši. Es ceru, ka padome un komisija darīs visu šī līguma vai šīs konvencijas ratificēšanai līdz uh, eh, 2020. gadam. Es balsoju par šo ziņojumu. Paldies! Tagad atgriezīsimies Tagad griezīsimies pie Katāņas kungas ziņojuma. Šeit ir pieteikšies ļoti daudz deputāti izteikties, tāpēc aicināšu visus ievērot runāšanas laiku. Belahorskas kundze pirmā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šajā ziņojumā bija ļoti aktīva viedokļa apmaiņas starp politiskajām grupām. Šodien Eiropas Savienībā ir būtisks problēmas - finanšu krīze, e enerģētikas krīze, Krievijas-Ukrainas konflikta gaismā, un tādēļ mums ir jābūt vienotiem, ir tīpaši šodien jāizvairās no tādas, tādas rīcības, tādiem soļiem, kas varētu apdraudīt Eiropas vienotību. Krīze ietekmēs ikvienu pilsoni Slovākijā, Polijā, Ungārijā, Vācijā visi jutīs šo krīzi. Tādēļ jāceņšas rast problēmai risinājumu. Šī problēma aizvien jaunā, aizvien nonāk atpakaļ uz mūsu galda, atkal tiek pieteikta. Mums ir vairāk jādomā par Lisabonas līguma ratifikāciju un par Eiropas Savienības konkurētspēju. Šeit Eiropas parlamentā es uh, atkārtoti esmu uh, atkārtojis manu pozīciju, ka autonomija Eiropas Savienības iekšienē nav attaisnojama. Vienotības ideja nedrīkst arī tikt pārspīlēta. Mums jāatceras Šūmaņa teiktais, ka uh, Eiropietis, kurš domā, nevar būt laimīgs, ja kaimiņam neveicas, jo mums ir jābūt vienotiem. Paldies, Peka kungs. Pirkert kungs. Jā, mēs runājam par Katānijas ziņojumu tagad, vai ne? Man šķiet, ka nekas nav darīts laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam. Šajā ziņojumā e, Eiropas parlamenta kreisie iekļāvuši vienkārši savas vēlmes, nu, piemēram, viendzimumu laulību atzīšana, narkonisko vielu atzīšana, eitanāzijas legalizēšana un arī nelegālās imigrācijas legalizēšana šeit tiek pieminēta. Es, tāpat kā visa Eiropas tautas partija, noraidu šo te vēlmju sarakstu, un tādēļ es kopā ar savu grupu balsoju pret. Bako kungs nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, par man doto vārdu. Es balsoju par šo ziņojumu par pamattiesību situāciju Eiropas Savienībā laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam. es 48. pāntu īpaši gribētu atzīmēt. 48. E, pāns nozīmē, ka mēs neļausim provokātoriem spekulēt ar šo sasāpējošo jautājumu. Eiropas Savienība nepieņem spēles par teritoriālo reģionālo autonomiju. Es domāju, ka es varu jūs visus sveikt ar pareizo balsojumu un izpratni. Paldies, Roitovs kundze! Priekšsēdētāja kungs, arī es balsoju pret šo komunistisko ziņojumu par pamatiesībām. Es esmu priecīga, ka citu grupu ēnu referenti varēja nedaudz mainīt šo uh, ziņojumu. Daži izteikumi par minoritātēm nav objektīvi. Šis ziņojums iet daudz tālāk nekā tam būtu jāiet par aprakstot pagātnes situāciju, es domāju, ka šis ziņojums pārkāp subsidaritātes principu uh, atšķirībā no uh, tā, ko paredz līgums. Šis ziņojums diktē, kā būtu valstīm jārisina iekšējas problēmas. Paldies! Nākamais runātājs dwar eh, l-abort bħala eh, dritt tal-bniedem ħaġa li jiena ma naqbilx magħha u ma nistax naċċetta. Es balsoju pret šo ziņojumu, jo tajā ir pieminēts, pieminēts tiesības uz abortu. Ļoti žēl, ka ziņojums, kurā ir tik daudz tēmu, iekļaut tādus elementus, kas nav Eiropas Savienības kompetencē. Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties šādās lietās subsidaritātes principa dēļ. Es balsoju pret Katānijas ziņojumu. Paldies! Olakas kungs. Kapcsolatban támogatólag szavaztam, mivel. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par Katānijas ziņojumu. Jo vesela virkne nepilnība attiecībā uz minoritāšu politikām ir jāizskauž un jau ir izskaudušas. Tas ir svarīgi tādām valstīm kā Ungārijai un valstīs, kas ir mums kaimiņos. Šajā ziņojumā runāts par minoritāšu aizstāvību. Protams, viena no pamattiesībām ir tiesības lietot savu dzimto valodu. Ne visas minoritātes to bauda šobrīd. Eiropas Savienībā ir apmēram 150 dažādu minoritāšu un ir pienācis īstais laiks, lai pārtītu minoritātes definīciju. Runājot par pašpārvaldi minoritātēm, es gribētu teikt tā. Tas ir pareizais veids, kā risināt šo jautājumu, un mums ir jāskatās par labā, uz labāko praksi, kas jau pastāv šajā jomā. Paldies! Alistāra kungs, paldies priekšēdētāji! Diemžēl šī sabiedrība ir tāda, kas prasa tikai dot, dot un dot. Ir nepieciešams līdzsvars. Un tāpēc ir radies šis ziņojums. Ziņojums pieprasa uh, lai būtu vien, vienlīdzība starp tradicionālo laudi, laulību un homoseksuālo laulību. Parastājas kārtība ir, ka sieviete dzīvo ar vīrieti. Mēs, diemžēl, to esam vulgarizējuši, prasot iespējas kopā dzīvot arī vienu dzimumu cilvēkiem. Uh, Tā ir ne, nedabiska partnerība. Un es varu pilnībā atzīt, ka es kā likumdevējs, lēmumu pieņēmējs nevaru atbalstīt šādu te savienību. Šī debata nevienmēr notika tolerantā veidā. Es nepiekrītu šim ziņojuma aspektam. Uh, Ja kāds par mani smieties tādēļ, tad lai viņš smējas. Es drīzāk aizstāvēšu to, ko, kam es patiešām ticu, nekā klanīšos tā priekšā, kurš sludinās kaut ko citu. Paldies, Van Hekas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šeit strādājot parlamentā, es ļoti reti esmu redzējis šādu politiskā nonsensa katalogu, kādu mēs redzam šajā Katānijas kunga ziņojumā. Starp citu, šajā ziņojumā par tā sauktajām pamattiesībām e, ir atsauc uz Lisabonas līgumu, kurš taču ir bijis noraidīts un kas nekādā gadījumā šobrīd neveido juridisko bāzi Eiropas Savienībai. Tiek uzdots jautājums Ehm, ehm, kādēļ nav pieminēti arī visi, visas, kādēļ nav pieminēts visas pamatiesības, nu, piemēram, vienkārši cilvēku tiesības justies droši savā valstī un aizstāvēt savu kultūru, savu valodu. Tas te nemaz nav pieminēts, jo acīm redzot, tas neatbilst tam, kas mums jāatbalsta politiski. Uh, Es domāju, ka, ka Tanīs kungs ir nostādījis eh, parlamentu smieklīgā lomā. Klejs kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vārda brīvība un tas, kā tā var tikt baudīta, bez šaubām ir mērauklis cilvēku tiesību ievērošanai valstīs. Uh, nedrīkst būt ne cenzūras, ne pašcenzūras attiecībā uz dažiem jautājumiem, kas tiek izspiest no publiskajām debatēm. Šajā ziņojumā ir arī daļa, eh, daļa šī ziņojuma aicina atsevišķas grupas apklusināt. Man pilnīgi nepieņemams ir tas, ka ziņojumā ir izteikts aicinājums uh, izskaust visas rasistiskas dabas deklarācijas un paziņojums, kas sludina naidu. Zviedrijā līdz ar to lielākā flāmu partika, partija ir tikusi saukta pie atbildības, tādēļ, ka mēs esam kritiski izteikušies, bet vai nu mēs esam par vārda brīvību vai pret. Cilvēkiem ir tiesības izteikt savu viedokli, arī kāds tas būtu. Paldies, nākamais runātājs Fatuco kungs. Sui diritti fondamentali, pur avendo votato contro. Par pamatiesībām runājot, es balsoju pret šo ziņojumu galīgajā balsojumā bet es balsoju par 81. punktu. Mans, frē, mans draugs Džusto Kataņie, kas uz mani tagad skatās, šajā punktā saka, ka dalību valstīm ir jāveicina jauniešu un vecu cilvēku, tāpat arī invalīdu pieeja darba tirgumu. Jā, Es domāju, ka Kataņas kungs pareizi ir domājis, ka ir jāļauj šiem cilvēkiem piekļūt nevien darbam, bet arī pensijām, jo, run, jo viņš šeit runā par veciem cilvēkiem. Es redzu, ka Kataņas kungs tam piet. Esmu pārliecināts, ka viņš piekritīs arī tam, varbūt šie cilvēki var saņemt pensiju jaunībā un strādāt vecumdienās. Nu, es nezinu, vai tas ir iespējams. Es to visu saku tādēļ, lai patīkamā veidā pateiktu, ka arī veciem cilvēkiem ir tiesības saņemt pensiju. Sinots kundz lūdzu. Šajā Kataņas ziņojumā daudzi deputāti vēlreiz centās izmantot cilvēktiesības kā aizbildinājumu, lai ļautu izdarīt abortus aborts liedz cilvēkam galvenās tiesības, tiesības uz dzīvību. Visas pārējās tiesības ir pakārtotas šīm tiesībām uz dzīvību. Es kā deputāte un vēlētāja no īrijas gribētu atzīmēt, ka šis ziņojums un grozījumi Lisabonas līgumu tieši sasaista ar Eiropas uh, abortu likumdošanu. Paldies, Maginas skundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Iesākumā gribētu atzīmēt, ka 31. punktā par pirmo daļu es balsoju par. Es domāju, ka šajā ziņojumā būtu varēt, varēts vairāk izcelt invalīdu tiesības. Es, atbalst, es iesniedzu 42. grozījumu, kurā aicinu komisiju izmaksāt naudu tikai tām valstīm, kuras e, ievēro ANO konvenciju par deinstitūciju institucionalizāciju. Daudziem deputātiem tas ir svarīgi. Šajā ziņojumā ir daudz lietas risinātas, kas būtu jārisina dalību valstīm. Eiropas Savienība, piemēram, nevar neko teikt par abortiem, tā nevar pieņemt lēmumus par to un arī nākotnē nevarēs. Es uh, atturējos balsojumā par ziņojumu. Es domāju, ka grozījums par invalīdiem ir svarīgs, uh, jo šie cilvēki nevienmēr tiek uzklausīti. Viņu balss netiek ņemt vērā. Paldies, Nikolašika kungs! Uh, Paldies par doto vārdu. Kataņas ziņojums ir ziņojums, kurā ir iekļauti daudz cilvēktiesību jautājumi. Es piekrītu dažiem iepriekšējiem runātājiem un arī gribu izteikt uh, savu nepiekrišanu šim ziņojumam galvenajos jautājumos. Galvenie grozījumi netika pieņemti, kuri būtu labojuši sākotnēji nepareizos ziņojumu. Tekstā ir atsauce uz seksuālo veselību un seksuālām tiesībām, kas arī attiec uz Pasaules veselības organizācijas um, izteikto atbalstu abortiem. Es domāju, ka es kā ārsts atbalstu cilvēka dzīvību kopš ieņemšanas. Paldies! Ebner kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! es gribu piekrist Pirka kunga teiktajam. Es negribu atkārtoties. Es uzskatu, ka, ka Taņas kungs ir izvēl, izvēlējies nepareizo tēmu. Uh, šis ziņojums pat nebūtu šeit nonācis, jo vajadzēja pārbaudīt, vai ziņojumā ir uh, ietvertas tēmas, uh, kādas ir uh, šī ziņojuma nosaukumā. Un tagad daudz konkrētāk runājot par 49. punktu, es gribu teikt, ka es balsoju pret ziņojumu kopumā. Un es jau iepriekš paskaidroju tam iemeslus. Tagad Diner kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es reti esmu balsojis pret ziņojumu ar tik lielu pārliecību kā šodien. Sekojot šī ziņojuma norādēm, rīt Eiropas Savienībā mums būtu politkorekcijas diktatūra, kurā rasisms būs svarīgāks nekā vārda brīvība un arī imigrācijas politikā tiktu pieļauts milzīgs kļūdas. Runāt par legālo un nelegālo imigrāciju Eiropas Savienībā, es šeit ir paredzēts atvērt durvis vēl vairāk un nemaz nedomāt par drošības situāciju, par krimināliem elementiem, kas varētu gribēt ierasties Eiropas Savienībā. Mēs nevaram atļaut nevienam kāpt mums uz galvas šajā ziņojumā. Nav ne vārda par imigrantu pienākumiem integrēties Eiropas sabiedrībā. Gluži otrādi, ziņojums saka, ka mums, Eiropiešiem, ir jāuzņems visa vaina. Pilsoņiem jau ir apnicis tas, ka viņus nemitīgi vaino uh, eirokrāti šādā veidā netolerancē. Paldies! Um, Paldies, priekšsēdētāji! Kataņas ziņojumā ir daudz kā tāda, kas ir pretrunīgs. Piemēram, es nedomāju, ka Eiropas Savienība var ļaut jau kādas tiesības piešķirt vai atņemt. Nepieņem arī to, ka pamattiesību harta, kas ir galvenais politiskais dokuments, tiek tagad, tagad ir jāiekļauj Eiropas likuma un tiesību kopumā, piemēram, apvienotās karalistas likumdošanas kopumā, tas nevar tikt iekļauts. Bez tam esmu pret šo absolūtisko pieeju cilvēktiesībām. Principā es neesmu pret viendzimumu laulību atzī, atzīšanu, taču atkal jāsaka, tas nav jālemj Eiropas Savienībai, dalību valstu parlamentiem tas ir jāizlemj. Uh, Man bija šādi ļoti pamatot iebildumi, un ņemot tos vērā, es balsoju pret šo ziņojumu. Annan. Annan kungs, lūdzu. Priekšstādātāji kungs. Daudzu pauģu pieredze liecina, ka tas, kas rakstīts uz papīra, negarantē pilsoņu tiesības. Te ir runa par um, pamatiesību hārtu Te mēs varētu runāt par uh, konstitūcijām dažādās valstīs. Mēs zinām, ka tiesības, kas ir uzliktas uz papīra, ir pilnīgi bezjēdzīgas, ja tās netiek īstenotas. Nav nekāda krīze cilvēktiesību jomā Eiropas Savienībā, bet ir demokrātijas leģitimitā, leģitimitātes krīze. Mums ir uh, jāpanāk, ka mūsu balsotāji, mūsu vēlētāji mums uzticas. Grazie, Mrs. Paldies. Tagad vārds Tomaševskas kundzei. Priekšstādātāji. Bērnam ir tiesības uz abu dzimumu vecākiem. Pat pēc šķiršanās nevajadzētu notikt tā, ka ierēdņi izlemj, ar ko bērnam tikties. Bērnam ir tiesības runāt ar vecākiem dzimtajā valodā. Ja vecāki runā dažādās valodās, tad bērns arī var runāt abās valodās. Piemēram, Vācijā dažādu valodu bērni cieš, jo viņiem neļauj runāt uh, poliski ar vienu no poļu vecākiem. Tieši tāpēc es atbalstīju 24. grozījumu. Tā noraidīšana man ļāva balsot pret ziņojumu kopumā. Es gribu uzsvērt arī tiesības uz dzīvību un uz subsidiaritātes principu. Tagad vārds Batenkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Apvienotās karalistes uh, um, partija ir pret uh, homoseksu, homoseksuālismu un uh, dzimumorgānu kropļošanu. Mums uh, nav nepieciešama Eiropas Savienības aizsardzības. Eiropas Savienība ir nedemokrātiska un pretdemokrātiska, un tieši tāpēc tā nevar aizstāvēt nevienā cilvēka tiesības. Mēs gribētu aizstāvēt arī atgādināt to, ka ģimenes likumdošana ir uh, dalību valstu ziņā. Un es uzskatu, ka daži citi jautājumi arī ir jārisina dalību valstīs, un mēs nedrīkstam aizvietot dalību valstu tiesiskās sistēmas, un tieši tāpēc es balsoju pret šo ziņojumu. Paldies, tagad vārds Itonam Alis kungam. Un runājot par šāda veida ziņojumiem, es esmu runājis ar uh, vēlētājiem par šiem jautājumiem. Protams, ka var iegūt no cilvēku pieredzes ar viņiem kontaktējoties. Es arī uzklausu dažādu kolēģu viedokli, lai saprastu, kādas problēmas skar citus cilvēkus. Hanan un Kalnenkungs arī izteica savu viedokli. Es gribētu runāt arī ar Alisteru kungu. Uh, kurš nav no manas politiskās partijas, un viņš ir uh, cilvēks, kas daudz strādā. Un, protams, ka viņš ir viens no tiem, kur es pazīstu, un es varu piekrist vai nepiekrist viņa teiktajam ļoti civilizētā veidā. Protams, ka ir dažādi jautājumi, mēs varam izvēlēties vai teikt par vai pret, un tādēļ es atturējos, un par to es atvainojos. Paldies, tagad vārds Galkundzei. az Európai Unióban egy átfogó és számos... Paldies! Šis ziņojums par pamatiesībām Eiropas Savienībā ir ļoti komplekss ziņojums, un es uzskatu, ka tajā ir risināts svarīgi jautājums saistībā ar bērnu tiesībām un sociālajām tiesībām. Minoritāšu tiesības un minoritāšu aizsardzība tiek atzinīgi vērtēti no manas puses. Šajā ziņojumā arī ir uzsvērta uh, šo problēmu risināšanas nozīme. Protams, ka pastāv daži punkti, kurus mēs neatbalstām. Piemēram, Eiropas Savienības līmenī tiek pieņemti dažādi jautājumi, kurus vajadzētu pieņemt valsts līmenī. Un tagad vēl ir palikuši mums trīs ziņojumi, un es uzskatu, ka balsu skaidrojums nevar iesniegt pēc tam, kad mēs esam pabeiguši. Un mēs vēl turpināsim ar trim paskaidrojumiem. Priekšstādātāji, es atvainojos par to, ka es neesmu iesniedzis savu lūgumu izteikties agrāk diskriminācija pret eh, minoritātēm, un es esmu arī minoritāšu pārstāvis. Ļauj man teikt to, ka es varēju balsot par Katāņas ziņojumu, lai panāktu kompromisu. Dažādās jomās ir panākts progress un tādēļ es gribētu pateikties referentam par minoritāšu nodaļas iekļaušanu ziņojumā. Es domāju, ka legālai tiesiskajām sistēmām ir jāaizstāv minoritātes. Gāles kundze jau teica, ka mums ir nepieciešams kompromiss. Lai gan mēs nevaram panākt vienošanos par visiem punktiem, piemēram, par eitanāziju vai homoseksuālismu mēs varam panākt vienošanos eh, par citiem punktiem. Reliģiskos līderus nevajadzētu atturēt no tā, lai viņi izteikt savu viedokli par homoseksuālismu. Tradicionālās minoritātes varētu iekļaut ziņojumā. Paldies, prezident kungs! Vārdsam... Galīgajā balsojumā es balsoju pret šo daudzjādā ziņā atbalstāmo ziņojumu. Balsoju pret, jo ziņojumā tiek jauktas tradicionālās minoritātes un viņu tiesības ar ekonomiskajiem migrantiem un piespiedu ceļā pārvietotiem migrantiem kas ieplūda manā valstī latvijas okupācijas rezultātā pēc otrā pasaules kara kas piecdesmit gadu okupācijas gaitā noveda pie pamatnācijas atšķaidīšanas līdz piecdesmit procentiem un pat līdz minoritāšu situācijai trīspadsmit lielākajās latvijas pilsētās ieskaitot galvaspilsētu rīgu. paldies! Grazie. Paldies, Montauto kungs tagad. Ringrazio, signor Presidente. Today we have just Paldies, priekšstādātāji. Šodien mēs esam balsojuši par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā. Diemžēl šodien kopā ar diviem maltiešu kolēģiem man vajadzēja atturēties no balsojuma, kaut gan šajā ziņojumā ir iekļaut jautājumi par pamatiesībām, bet, protams, tur ir iekļaut jautājumi par abortu, kurus, protams, nevajadzēja iekļaut šajā ziņojumā kā maltiešu pārstāvi Eiropas Savienībā mēs esam pret abortu un tieši tāpēc mums vajadzēja balsot pret šīm ziņojuma daļām. Protams, ka ir šeit ir um, vēl daži citi jautājumi, kas ir jūtīgi jautājumi, kas ir iekļauti šajā ziņojumā un mums vajadzēja atturēties uh, no balsojuma. Un katrā ziņā pateicos par iespēju uzstāties prima Mr. Mitchell e adesso Mrs. Roitovā. Tagad vārds Roitovs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es nebalsoju pār šo populistisko tekstu, kaut arī sākotnējā tekstā bija iekļauts arī caurskatāmīgas jautājums Eiropas Savienībā. Un tas tika mainīts, un tieši tāpēc es negribēju atbalstīt tās muļķības, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Šeit, protams, ka nav nekāds noslēpums, ka neviens parlaments neuzņemas pienākumu atļaut visu darba sarakstu vai sarakstu kā tādu. Bet tagad pēdējais runātājs. Paldies priekšsēdētāji par jūsu laipnajiem vārdiem. Es ceru, ka es tos atcerēšos visu laiku. Runājot par cauradzamību saistībā ar Eiropas Savienības dokumentiem, tad mēs eh, parlamentā varam tam visam piekrist, jo mēs tikai dzirdam, ka nodokļu maksātāji, kas finansē mūsu darbu un institūcijas, um, bet cieši no tā. Tad, kad mēs runājam par dokumentu cauradzamību un piekļuvu šiem dokumentiem, mums jāpārliecinās, ka nodokļu maksātāji var piekļūt tiem dokumentiem, kuriem viņi grib piekļūt. Nesen grupu vadītāji no parlamenta apvienoja demokrātiski, demokrātisku valstu, tā bija Čehijas republika, un grupas līderi apvainoja šīs valsts prezidentu. Un mēs gribējām lūgt uh, publiskot šīs tikšanās eh, protokolu, un es uzskatu, ka mums ir jārespektē dažādi viedokļi, kas tiek izteikti parlamentā. Paldies! Paldies! Līdz ar to mēs esam nonākuši pie balsojumu skaidrojuma nobeiguma. Mēs tiksimies atkal pulksten 15, kad tiks apspriest stāvoklis tuvajos austrumos un gazā. Paldies!